Welcome to this uh, Esiet sveicināti. Šajā kopīgajā sanāksmē, ko organizē ekonomikas un monetāro lietu un nodarbinātības un sociālo lietu komitejas. Tagad sāksies viedokļu apmaiņa pār valstīm specifiskiem ieteikumiem. Esam uzaicinājuši Valdi Dombrovski, vicepriekšsēdētāju, kurš atbild par eiro un sociālo dialogu, komisāri Marijan Taisēni, komisāri nodarbinātību sociālo lietu iemaņu un darba spēka mobilitātes ziņā un Pieru Moskavičī komisāru, kas atbild par ekonomiskajām un finansu lietām. Un Iesākumā es dodu vārdu komisijas vicepriekšsēdētājiem Valdim Dobrovskim īsiem ievadvārdiem. Ja jūs iekļautos 6-7 minūtēs, tad tas būtu ļoti labi vārds jums, eh, Dobrovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Pirmkārt vēlos pateikties par uzaicinājumu piedalīties viedokļu apmaiņā par Eiropas semestri un konkrētāk par valstīm specifiskiem ieteikumiem. Bet pirms es pārēju pie valstīm specifiskiem ieteikumiem, es gribētu uzsvērt to, ka diskusija šodien notiek vienu dienu pēc tam, kad tika publicēts piec priekšsēdētājs ziņojums par uh, Eiropas monetārās savienības pabeigšanu. Un es izklāstīšu pāris viedokļus no šī ziņojuma, kurš arī pievērš lielu uzmanību jautājumiem, kas ir saistāmi ar Eiropas semestru un tā virzību. Ziņojums ir ambiciozs, bet pragmatisks. Un tas paredz eh, paralēlu ekonomiskā, fiskālā, finansiālā, politiskā savienības nodalījumu un ir ļoti eh, nozīmīgi to apspries diskusijās, un eh, ieteikumi ir tikai daļa no visa ziņojuma, bet es īsumā ieskicēšu to, kāpēc pavēja Eiropas Savienības uh, monetārās savienības pabeigšana ir saistāma ar labāku konverģenci, spēcīgu risku sadalīšanu, tas e, nozīmē kapitālu, tirgus savienību, banku savienību un e, ekonomisku stabilizāciju eiro zonā. Pēc ir jābūt lielākai suverenitātes sadal, eh, sadalīšanai. Pēdējā laikā mums ir jārisina ekonomiski un sociāli izaicinājumi, balstoties uz līgumiem. Tas nozīmē eh, veikt struktūrālas reformas, veicināt investīcijas un pieturēties pie fiskālas atbildātas. Tas nozīmē padziļināt monetāro savienību, nodrošinot Eiropas semestra panākumus, kas ir ļoti būtiska sadaļa. Un es eh, cerīgi raugos uz diskusijām par šo jautājumu tuvāko nedēļu un mēnešu laikā, bet tagad pievērsīšos šodienas tematam. Vēlos pateikties eh, priekšsēdētājiem un parlamentu deputātiem par iespēju uzrunāt jūsu komiteju un izklāstīt par 2015. gada Eiropas semestri un konkrēti par valstīm specifiskiem ieteikumiem. Šis ir pirmais izdevums jaunajā komisijā un jaunajā parlamentā valstīm specifiskiem ieteikumiem, un kā jau izziņots šī gada izaugsmes pārskatā, kuru es prezentēju. Decembrī komisija ir sagatavojusi konkrētāku eh, pieeju attiecībā uz reformu procesiem un arī struktūrālo reformu ieviešanu. Pirmais elements šai pieejai attiecas uz procesu. Valstu ziņojumi tika publicēti februārī un iekļāva padziļinātu pārskatījumu e, budžeta procedūrā. Tāpat arī ieteikumi valstīm specifiskām procedūrām tika sagatavoti. Komisijas analīzes un ieteikumi bija paredzēti, lai varētu veikt padziļinātāku dialogu divpusējā un daudzpusējā līmenī, lai labāk informētu interesētās puses ne tikai nacionālās valdības konkrēti par to, kā labāk piesaistīt sociālos partners un nacionālos parlamentus. Un šajā kontekstā es pats apmeklēju vairākas valstis, diskutējot par komisijas analīzi, apspriežoties ar valdību pārstāvjiem, parlamentiem, sociāliem partneriem un ar Marianas un citu kolēģu palīdzību. Un Mēs esam šādas diskusijas organizējuši praktiski visās valstīs. Rezultāti ir bijuši galvenokārt pozitīvi, lai gan atsevišķos elementos pastāvēja atšķirīgi viedokļi. Un tagad es pāriešu pie otrā elementa, eh, kas ir izcēlies kopīgā paketē, un šī gada ieteikumi attiecas tikai uz galvenajiem prioritāriem jautājumiem, e, kuros dalībvalstīs ir jāveic steidzami pasākumi. Šī gada ieteikumi atspoguļo uh, makroekonomiskā uh, līdzsvar trūkuma procedūra, pārliecīgi, kur tāda ir Bulgārija, Horvātija, Francija, Itālija, Portugāla. Ieteikumi ir specifiskāki un atspoguļo situācijas steidzamību. Tāpat ir jākoncentrējas uz jomām, kur var panākt progresu gada pusotra laikā. Kopumā Mums ir izdevies samazināt ieteikumu skaitu mm, pār praktiski vienu eh, trešo daļu. Bet šādu ieteikumu trūkums nenozīmē, ka var pārtraukt komisiju eh, eh, reformu procesu un komisija turpinās uzraudzīt panākto progresu. Konkrētāk, 15. gada valstīm sagatavotie ieteikumi ir ar mērķtiecīgiem jautājumiem. Tie, tie ir paredzēti, lai veicinātu investīciju, e, produktivitāti, lai samazinātu finansējumu barjeras, kā arī varētu ieviest investīciju plānu Eiropai, struktūrālās reformas pakalpojumu darba tirgu, uh, lai veicinātu konkurētspēju un atbildīgu fiskālu politiku, kas palīdzētu nodrošināt attīstību ilgtermiņā, ņemot vērā esošos fiskālos un citus izaicinājumus, ar kuriem saskarās dalība valstis. Izmaiņas valsts finansējumā eh, varētu atbalstīt izaugsmi, un Marianna un Pjērs runās par konkrētiem jautājumiem. Tā kā esmu vicepriekšsēdētājs, kas atbild par eiro un sociālo dialogu, es gribētu uzsvērt vairākus ieteikumus, kas tiks sagatavot eirozonai. Šie ieteikumi attiecas uz pasākumiem, lai e, stiprināt pārvaldību eirozonā, labāk koordināciju starp Eiropas valstīm, lai mazināt savstarpēju atkarīgu. Noslēgumā vēlos teikt, ka komisija vēlas veidot konsekventu pieeju sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka šāds koncentrēts semestris ir solis uz priekšu, mēs uzskatām, ka sadarbība notiek efektīvi un mēs esam gatavi turpināt ciešu sadarbību ar jums. Un es ceru, ka mūsu jaunā pieeja Eiropas eh, semestra sakarā palīdzēs īstenot nepieciešamās reformas, un Eiropas parlaments būs ar savu lomu šajā procesā. Paldies! Turpina priekšsēdētāji, paldies, Doprovska kungs, un tagad dodu vārdu Marianai Taisenai, kas ir komisāra pār nodarbinātību sociālajām lietām eh, un mobilitāti. Paldies, eh, atļaujiet man koncentrēties uz nodarbinātību un sociālajām lietām, par kurām komisija vērsās pret apu dalību valstīm. Eh, kā jau zināt, ka tas ir ļoti būtiska Eiropas puskada savas eh, sastāvdaļa. Kopumā Pesovs ir samazinājies kopš 2011. gada septembra par 9,7% salīdzinot ar 11,1% jebkurā gadā, gadījumā izaicinājumi mums joprojām ir lieli 23,5 miljoni eiropieši ir bezdarbe un 4,7 miljoni ir jaunieši. Mēs redzam, ka ir būtiskas e, e, atšķirības dalību valstu vidū nodarbinātības ziņā. Mēs e, varam ar jaunu ticību skatīties uz savam iespējām radīt jaunas darba vietas. Tas nav laiks, kad atslābināties jo mums ir jāstrādā, lai izveidotu ilgtspējību, nodarbinātības un sociālās sistēmas politiku, lai iekļautu visus iedzīvotājus, runājot par eh, semestra pusgada uh, ieteikumiem un darba tirgus uh, reformas, uh, lai integrētu tos, kurus krīze ir skārusi viskaļāk. Eh, vislielākie izaicinājumi saistās ar ilgtermiņa bez, eh, ilglaicīgiem bezdarbniekiem. Mums ir eh, pieci un 520 tūkstoši jaunieši, kas ar īpašo programmu 2015. gada ir atraduši darba vietas un eh, apmēram 20, puse no šiem 23 miljoniem ir uh, ilgtermiņa bezdarbnieki. Eh, tāpēc ir nepieciešams pārveidot darba tirgus politiku, sadarbojoties arī ar uh, sociālās palīdzības iestādēm. Uh, Mēs koncentrējamies uz tādiem mērķiem, lai iesaistītu darba tirgu vājākās grupas, gan sievietes, migrantus, gan cilvēkus ar migrācijas fonu un citus. Tātad. Uh, ir eh, galvenās, eh, galvenās reformas, kas ir nepieciešams, ir eh, saistītas ar mūža izglītību, ar fakta novēršanu, ka jaunieši atstāja pārāk agri mācību iestādes un vēl citi aspekti Tikpat nozīmīgi ir strādāt pie ražīguma attīstības, jauna darba vietu radīšanas un konkurētspējas palielināšanas. Ļoti svarīgi ir iesaistīt arī e, sociālos partnerus visos pasākumos. E, runājot par nodarbinātību un bezdarbu un e, nabadzību, atšķirības starp dalību valstīm būtiski pieaug Eh, arī, eh, un te nozīme ir arī krīzē. Ir svarīgi, lai novērstu sociālo nabadzību un sociālo atstumtību. Eh, tas ir jādara ar aktīvām metodēm, Nozīmīgs aspekts ir bērnu aprūpe un pirmsskolas izglītība, tīpaši pievēršoties eh, masturīgajām ģimenēm. Un te mums arī ir dalība valsts eh, dažādām situācijām par pensijām. Eh, mums ir nepieciešama ilgspējība un adekvātums. E, nodrošinot arī ilgāku e, darba e, stāžas nepieciešamību ņemot vērā to, ka mūža ilgums pieaug. Un pensionēšanās vecums ir jāpalielina gan vīriešiem, gan sievietēm. Publiskie izdevumi. Šeit mēs saistībā ar veselības aprūpi, jūs jau zināt, ka ir e, svarīgs punkts, ka katrs, nu, lai katram būtu piekļuve kvalitīvai veselības aprūpē, ne tikai bagātākajiem. E, šeit ir jānodrošina izmaksu efektivitāte un noslēgumā es gribētu teikt, Mums ir jāpabeidz sociālo reformu darba kārtību, kas ir Eiropai ļoti svarīga. Mums ir jānovērš krīzes sekas, jānodrošina izglītības līmenis, kas nepieciešams augsta līmeņa ekonomikai, lai pavairotu konkurētspēju globālā mērogā un stiprinātu Eiropas sociālo modeli Šī komisija uzskata, ka ar jauno pieeju pateicoties akcentam uz eh, prioritātēm eh, mēs esam veidojuši labu pamatu, ko dalībvalstīm atliek īstenot. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad vārds pie ķērām Moskavičī ekonomikas un finanšu lietu komisāram Lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētāji, godājumie deputāti, dārgie kolēģi. Šī gada ieteikuma attiecas uz eh, galvenajām prioritātēm gan ekonomiskajā, gan sociālā lomā, kas pieprasa dalībvalstu uzmanību tuvākā gada pusotra laikā. Tas attiecās uz vairākiem prioritārām jomām. Vairāk ieteikumu paredzēt, lai koriģētu nepilnības e, finanšu jomā. Mēs esam konstatējuši šķēršļus investīcijām un sagatavojuši ieteikumus, lai uzlabotu darījumu uh, vīdi. Vēl citi ieteikumi ir sagatavoti valstīm, kas ir ar pārliecīgu līdzsvaru trūkumu. E, apmēram pusi dalību valstīm ir dziļāk jāreformē pensiju sistēma, ņemot vairāk vienu specifiku. Fiskalitātes jomā e, visas dalību valsts izņemot deviņas konkrēt Dānija, Igaunija, Somija, Malta, Nīderlanda, Rumānija, Zviedrija, Slovenija un Slovākija Tām ir jāgatavo, tām ir jāuzklaus ieteikumi. 17 plus 9 tas nozīmē 26, es te runāju par Kipru un Grieķiju, kas ir programmas valsts. Un visbeidzot, mēs esam sagatavojuši konkrētus ieteikumus budžeta politikā. Uh, un fiskālajā pārvaldībā visām dalībvalstīm izņemot septiņas konkrēti Zviedriju, Luksemburgu, Vāciju, Nīderlandi un Slovākiju, jo šīs valstis atbilst stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām, un mums nebija jāgatavo ieteikumu šīm valstīm. Atgādinu vēlreiz, ka Grieķija un Kipra ir programmas valstis. Budžeta ieteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību pakta noteikumiem un uzlabotu saskaņu starp vairākiem pārvaldības eh, līmeņiem budžeta ziņā. Un tagad runāšu konkrētāk par budžetu kopumā. Budžeta profils Eiropā uzlabojas. Lielākā daļa dalību valsts ir samazinājušas deficītu 2014. gadā, kopējais deficīts Eiropas Savienības pārvaldībā noslīdējis zem 3% IKP pirmo reizi kopš 2008. gada, un deficīts Eirozonā um, sasniedzā 2,4%. Ceram, ka šogad arī šāda tendence turpināsies. Pirmo reizi attiecība starp uh, parādu un IKP E, sāk samazināties, tas ir būtiski. Tāpat neaizmirsīsim, ka e, lielākā daļa dalībvalstu e, nav izpildījuši deficīta prasības un vairākas no tām tiek uzskatāmas, skatās atkāpjas no izaugsmas pakta šogad. Turklāt lielākā daļa dalībvalstu nav paredzējušas arī 16. gadā iekļauties pakta prasībās ar 11 valstīm preventīvajā sadaļā un vairākām korektīvajā sadaļā. Un tās nespēs prasības izpildīt. Pagaidām šīs valsts var izmantot eh, labvēlīgas nosacījumus, lai turpinātu deficīta samazināšanas politiku. Euh, euh, es ehm, šeit biju domājis Horvātiju, nevis Ungāriju, saīsinājumu angļu valodā un franču valodā ir atšķirīgs sakarunātājs. Tāpat ir jāturpina strādāt pie budžetā ilgtermiņa jautājumiem. Bet tagad eh, konkrēti par eh, budžeta procedūras noteikumiem Maltai un Polijai. Mēs esam ieteikuši slēgt pārliecīgu budžeta procedūru jo Malta ir samazinājusi deficītu zem 3%. Polijas valdība ir īstenojusi sistēmisku pensiju reformu un ir zem 3%, un tāpēc ieteikumi ir tādi paši. Tomēr 90. Gada, 99. gada eh, pensiju reformas eh, atgriešana nav apsveicams solis apvienotā karaliste nav koriģējusi pārliecīgo deficītu. Mēs aicinām noteikti jaunu termiņu 2016. un 17. finanšu gadā. Somijai 13. maijā mēs sagatavojām ziņojumu par deficītu un parādu kritērijiem, e, secinot, ka abi kritēriji nav ievēroti. Kopš tā laika ir saņemta jauna informācija Jaunās valdības programma iekļauj konsolidācijas pasākumus periodam no 16. līdz 19. gadam, plus struktūrālas reformas. Komisija neiesniegs papildieteikumus līdz e, tiks sasniegti 3% e, IKP. Un tagad Francija turpina franču valodā, ir iesniegusi 10. jūnija ziņojumu attiecībā uz pasākumiem eh, padomis ieteikumu sakarā, un mēs varam uzskatīt, ka lietas pamatā virzās pa pareizo ceļu. Tomēr mums ir vēl eh, konkrēti pasākumi jāveic. Un visbeidzot, par makroekonomisko um, procedūru. Mēs esam skatījuši nacionālās reformu programmas un mūsu doma ir palīdzēt izaugsmei un atbalstīt esošo atgūšanās procesu. Protams, atsevišķām valstīm ir jāpieliek pūliņi, lai pārvarētu savu līdzsvaru trūkumu procedūru, bet kopumā ieteikumi apstiprina mūsu komisijas ekonomisko stratēģiju. Eiropai ir jāpātrina struktūrālās reformas un investīcijas un jāpliecina eh, budžeta atbildība, jo mēs nevaram. Sa, apdraudēt izaugsmi, kas būtu paredzama. Mums ir jādara viss iespējamais, lai ieteikumi tiktu īstenoti. Un šī e, iepriekšējo nedēļu laikā, tāpat kā vicē priekšsēdētājs Dombrovskis, mēs apmeklējām vairākas valstis, esam pārliecināts, ka e, šādi pasākumi veicina saprašanos nacionālā līmenī Eh, to labāk izprot dalībvalstis, eh, ekonomiskie spēlētāji un arī Eiropas parlaments ir ļoti nozīmīgs partneris, lai atbalstītu stratēģiju, īstenojot mūsu kopīgo eh, stratēģiju visu uh, Eiropas pilsoņu interesēs. Lūk, īsos vārdos priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tie ir mūsu priekšlikumi. Paldies, Moskovisī kungs, un tagad es došu vārdu Tomasam Handelam. Vai jūs teiktu dažus vārdus vismaz nodarbinātības komitejas locekļiem. Jā, es esmu gandarīts par iespēju atgriezties jūsu vidū pēc ilgas slimnīcas un gribu tikai īsti pateikties par labajiem vēlējumiem man slimības laikā. Man vajadzēs vēl zināmu laiku, lai atgriezties iesāktajā ceļā, bet es ceru, ka jūs mani atbalstīsiet. Īpaši sirsnīgs paldies e, manām vietniecēm, e, gan Marita Juskogai, kura šajos 11 mēnešos e, dabūja kārtīgi nosl, nostrādāties, ko es pametu novērtā. Marita, sirsnīgs paldies tev par atbalstu, un es ceru, ka nākamajās dienās tu turpinās man atbalstīt. Thank you. something extra. Nu, tas bija ārpus programmas, bet tagad atgriezīsimies mūsu ikdienas dzīvē. E, tagad es došu vārdu e, pirmajā diskusiju kārtā, e, un ja būs trīs minūtes, runātāji būs labi. Sāksim ar ziņotāju par pusgada ziņotāju eh, no ekonomēna nodarbinātības komisijas puses, tāpēc es sākšu ar Danutu Hībneres kundzi, kura aizvieto eh, ziņotāju lūdzu jūsu vārds. Es gribu teikt, eh, ka es tikai šodien aizvietoju un gribu teikt no sākuma to, ka Runājot par komisiju, jūs gandarījāt Rosatīkungu trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, koncentrējoties uz svarīgākajām lietām un dodot rekomendācijas. Otrakārt, labā identifikācija ar faktoriem, eh, kas saistās ar eiro atgūšanos un treškārt arī atbalsts elastīguma mehānismam. Viņam ir trīs jautājumi jums. Viens Eh, viena lieta nav īsti skaidra, kādā veidā komisija grib eh, motivēt un pārliecināt dalību valstis eh, saistībā ar rekomendācijām. Otrakārt, attiecībā uz viceprezidenta ziņojumu, attiecībā uz dalību valstu mobilizāciju, veicot struktūrālās reformas, kas ir svarīgas Eiropas pusgadam, un treškārt runājot par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, Mēs jau sen runājam, ka viņiem ir nepieciešams labā, lab, labāka pieeja finansējumam un kāda ir aktuālā situācija attiecībā uz MVU. Un pēdējais jautājums ir rekomendācijas Eirozonai, kurš tad īsti e, ir adresāts un kuram būtu jādarbojas. Paldies! I think we'll give the floor also to the... Došu vārdu arī uh, referentam no Empul komitejas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāriem par uzstāšanos šajā kopīgajā komitejas sanāksmē. Ir konkrēti ieteikumi valstīm, eh, kas izpaužas arī kā kopīgi principi labiem nodomiem, e, tad, kad tiek ieteiktas dalību valstīm politikas turpmākajiem mēnešiem un gadiem, bet pēc tam ir sarunas, kurās mēs nepiedalāmies un tomēr kopsaucējs, kurš pietrūkst Eh, konkrētajiem ieteikumiem ir stingrai cīņai pret lielo problēmu Eiropā, kas ir nevienlīdzība. Pirms vairākām nedēļām SCVF publicēja ziņojumu, eh, kurā norādīts, ka nevienlīdzība negatīvi ietekmē ekonomisko izaugsmē. Bez tam pastāv apgriezta proporcionālā attiecības starp uh, Eh, iz, ekonomisko izaugsmi un ieņēmumu. Pie, pēdējo gadu laikā eh, četras reizes ir pieaugusi atšķirība starp vislielāko un vismazāko ienākumu. Atsevišķās valstīs astoņas un deviņas reizes. Un tāpat ir vajadzīga stingra politika pret šo nevienlīdzību. Uh, nevienlīdzību, kas, e, kam ir trīs e, politiski principi balsti. Pirmais ir fiskalitāte. Fiskalitāte ir ārkārtīgi netaisnīga Eiropas Savienībā. Gan attiecībā pret darbu, gan pret kapitālu, gan arī pret darba atalgojumu. Tāpat ir spēcīga fiskalitāte, kas, at, kas skar vismazākos atalgojumus. Un fiskalitāte, kas nav distributīva. Tāpat pastāv nevienlīdzība attiecībā uz tēriņu sadalījumu, ko mēs neesam eh, spējīgi atgūt caur šīm rekomendācijām. Eh, turklāt pamatvaidzībās, kas ir veselības aprūpe, bezdarba apdrošināšana, eh, kur izaugum, izdevumu skaits ir pieaudzis. Un tāpat darba tirgus reformā. To saka nevis es, bet to teica Vācijas parlamentā kanclere Merkele, e, kura teica, ka ir bijusi pārliecīga fleksibilitāte un mums ir jākoriģē zināma šī fleksibilitātes daļa un 40% no līgumiem ir daļēji negribēti līgumi, cilvēki gribētu strādāt pilndarba laiku, bet viņiem nav iespējas, un tāpat eh, darba binieku trūkums, eh, ko mēs nespējam kontrolēt. Ieteikumi norāda to, ka neliels pieaugums algām zem 1% varētu uh, Eh, palielināt eh, strādājošo pirktspēju tādā veidā, kas būtu konkurētspējīgs ekonomiski. Tomēr mēs esam ar mazu uh, izaugsmi, mazu inflācijas līmeni un dziļām uh, nevienlīdzībām. Ja mēs neesam spējīgi nodrošināt strādājušos darbu ilgā termiņā, mēs nespējam nost, nodrošināt uh, līdztiesību Eiropas strādājošiem uh, un ilgtspējīgu sociālo modeli. Paldies! Es pirms došu vārdu Dobrausnikungam. Paldies par jautājumiem. Es īsumā atbildēšu un uz citām, uz citiem kaut ko piebildīs arī citi komisāri. Mēs koncentrējamies uz valstu ieteikumiem. Paldies par pozitīvajiem vārdiem. Un Protams, ka tās ir tie ir ieteikumi attiecīgām valstīm, bet ne rīkojumu. Kā varētu uzlabot ieteikumu īstenošanu, eh, piedaloties aktīvāk, eh, esot aktīvāk dialogā, sociālajos partneros un dalību valstīs. Tieši tas ir tas, ko mēs darām, eh, stimulējot šo te darbu, publicējot valstu ziņojumus, dodot vairāk laika diskusijām, ieklausoties dalību uz to atsauksmēs, kā arī mēģinot eh, panākt eh, to, ka ieteikumi ir sabalansēti un dalībvalstis tos var saprast, lai īstenotu. Par eirozonas ieteikumiem tie formāli ir adresēti eirogrupai. Un uh, pamatā tas ir domāts Eirogrupai kā veidojumam, lai diskutētu uh, Mm, kādā veidā sakoordinēt eh, Eirozonas eh, valstu ekonomikas politikus, lai efektīvāk, eh, efektīvāk atbilstu ieteikumiem. Vēl tika ietekmēti arī iepriekšējā tekstā, un kolēģi par to runās, runājot par nodokļiem komisija ir izvirzījusi godīgu nodokļu UN eh, organizāciju pagājušajā eh, nedēļā. Tas tika darīts un es esmu droši pārliecināts, ka šis process turpināsies. Paldies, saka priekšsēdētāja Taisons kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es izmantošu tulkošanas iespējas. Gribu vispirms atbildēt Gutieresa kungam. IMF pētījums par lielāku nevienlīdzības padziļināšanos, kas tiešām kavē izaugsmi. Um, nu, šis pētījums ir apstiprinājis, ka tāda parādība tiešām ir, un iepriekšējā pētījumā arī tas jau ir bijis konstatēts, un tas tiešām kavē izaugsmi. Un ja no jauna tiek pārdalīti līdzekļi izmantojot sociālo, apdr sociālo apdrošināšanu vai nodokļus, tas nenozīmē, ka tas atrisina situāciju pilnībā. Mums ir jāizmanto līdzekļi, kādi mums ir Un uh, tas ir mūsu pienākums dot rekomendācijas valstīm. Noteiktās jomās mēs varam īstenot pasākums, kas mudina valstis rīkoties. Un jūs redzat, ka atsevišķās rekomendācijās konkrētām valstīm uh, sevišķi attiecībā uz vismazāk pasargātajām grupām sabiedrībā ir izstrādāts īpašs pasākumu kopums, un kas uh, ir domāti, lai novērstu tādu sadrumstalotību darba tirgū, jo tā arī ir negatīva izpausme. Un kopumā mums ir vajadzīga lielāka konverģence. Mēs komisijā to esam apsprieduši un cenšamies strādāt tā, lai izm varētu izmantot mūsu rīcībā esošos līdzekļus un gribam, protams, uzlabot, paaugstināt konverģences līmeni. Mēs izmantojam atvērto koordinācijas metodi. Mēs izmantojam dažādus līdzekļus arī Eiropas semestra ietvaros Mēs varam stimulēt rīcību, izmantojot fondus, izmantojot finansiālos stimulus. Un um, manuprāt, šī gada semestris ir novērtējams pozitīvi. Tagad lūdzu Moskovisī kungs. Kā es jau esmu teicis, 17 valstis ir, 17 valsts ir saņēmušas budžeta politikas rekomendācijas, arī um, tās attiecas arī uz nodokļu sistēmas grozījumiem. Un saistībā ar fiskālo politiku es jau esmu parlamentam izklāstījis savu viedokli, jo mēs arī reaģējām uz parlamenta vēlmi. Un runājot par četrām asīm, tad jāsāk ar ļoti rūpīgu analīzi par to, kāds ir nodokļu sloks uzņēmumiem. Tas neatbilst mūsdienu realitātei, tas vairāk piestāvētu 30. gadiem pagājušajā gadsimtā. Ir jābūt tādai nodokļu sistēmai uzņēmumiem, kas būtu moderna, kas ļautu arī novērst lielu nevienlīdzību, kādu izjūt nodokļu maksātāji. Tāpat jānodrošina transparence, caurskatāmība un jā, jāierobežo iespējas izvairīties no nodokļiem, jo ir virkni uzņēmumi, kas nemaksā vispār nekādus nodokļus. Eh, Marijāna arī par to izteicās, par CCTB, un tas ir pasākumu kopums, kas ir obligāts Es varu, protams, vēl par to stāstīt, bet uh, kopumā vēlos konstatēt, ka nedrīkst pieļaut tādu nobloķēšanos kā iepriekšējo piecu gadu laikā. Runājot par efektīvu aplikšanu ar nodokļiem, nedrīkst pieļaut to, ka valstis, kas uh, rada vērtības, nemak ka uzņēmumi nemaksā, um, nemaksā nodokļus. Un vēl caurskatāmība ir absolūti nepieciešams priekšnosacījums, lai izvairītos no vienošanām, kas tiek slēgtas par, viedu, par nodokļiem. Uh, ir jāveic ietekmes izvērtējums, jākonsultējas ar sabiedrību, un šādā veidā caurskatāmība var tikt uh, garantēta. Un vēl viens aspekts. Pirmo reizi, nu, izvērtējot arī pastu, ko es saņēmu, komisija ir tiek aicināta izveidot tādu reģionu sarakstu, kas vispār nevēlas sadarboties sektorā, par ko mēs šodien runājam. Tādu melno sarakstu. Ar to varētu panākt, ka reģioni vai valstis kļūt atvērtāki sadarbībai. Ir valstis, kurās šāda metode jau tiek izmantota un informācija tiek apkopota par, um, par šādiem reģioniem un komisijai varētu būt tāds saraksts, kur būtu 30 lielākie pārkāpēji. Paldies! Daži no jums ir lūguši vārdu. Es nezinu, vai brīvajam mikrofonam mums būs laiks, bet ja būs, tad jūsu vārdi ir piefiksēti. Tagad Galtierī kungs turpinās vadīt sanāksmi. Tas būs, jūs vadīsiet otro diskusiju kārtu. Paldies, Marita! Tagad uzstās ēnu referenti katram pusotra minūte jautājumu uzdošanai. Pirmais ir Alfrēds Sants, sociāldemokrātu vārdā. Paldies! Pirmkārt gribu. apsveikt komisiju ar paveikto darbu. Komisijas ziņojumā ir teikts, ka Izaugsme atgriežas Eiropā, bet pagaidām tam ir tāds īstermiņa raksturs. Un jautājums ir par to, kā uzlabot, kā atjaunot konkurētspēju Eiropas ražojumiem. Un tiešām mēs ļoti labi visi zinām, cik ļoti pašreizējā atveseļošanās ir pavisam tāda jauna parādība un uh, elastība, kas uh, valda darba tirgū, ir novedusi pie lielas nestabilitātes un pasliktinājusi strādājošo situāciju gan to, kas ir pavisam jaunos gados, gan veci. Runājot par Spānijas, Itālijas, Francijas un Dānijas vēlēšana rezultātiem, tad tie apliecina vilšanos Eiropas ekonomiskajās aktivitātēs. Pas, padziļinās arvien lielākas atšķirības starp reģioniem dienvidos un ziemeļos, skatot Eiropu kopumā. Un arī šajos konkrētajos ieteikumos mēs redzam, ka politiskās ka konverģence tiek tā kā sajaukta ar politiskiem ieteikumiem, kas būtībā nav realizējami situācijā, kurā dalībvalsts apstākļi ir ļoti atšķirīgi. Jautājums, ja šī fiskālā konsolidācija kļūtu elastīgāka, vai tas nevarētu novest pie tā, ka Eiropas atvesaļošanās process nostabilizētos. Sofija Ribeiro lūdzu nākamā. Paldies priekšādātāji. Mēs tikko uzklausījām pirmos secinājumus, ka politiskā līmenī ir ļoti aktīvi jāstrādā. Jā, bet ja mēs gribam atkal dinamizēt ekonomisko attīstību, tad ir galvenais uzsvers jāliek uz jauniešiem un viņu nodarbinātību. Portugālē tika publicēts pētījums, kas atzīst, ka visas radītās darba vietas, kas ir izveidotas ar atbalsta līdzekļiem, tās nav, kvali nav tik kvalitatīvas un nav arī tik ilgspējīgas kā tās, kas rodas investīciju rezultātā. Mums, protams, jāatbilsta Junkera plāns bet priekš tā ir jāveic sociālās reformas, jāņem vērā sociālā dimensija. Tikai ekonomiskās izaugsmes ceļā ir iespējams nodrošināt arī labāku sociālo sistēmu un nodrošināt izaugsmi Eiropas, Eirozonā. Dalību valstīm ir iespēja samazināt deficītu. Es varu atzīt, ka neesmu īpaši pārliecināts par um, sociālās, par izaugsmes pozitīvo ietekmi. Mēs redzam, ka um, tas, vai uzlabojas, piemēram, bezdarbnieku situācija kādā valstī, tas ir atkarīgs no īpašiem apstākļiem. Un mans jautājums ir, kā to apvienot ar struktūrālās sabalansētības apsvērumiem? Ja var izteikt, protams, rakstiskus ieteikumus, bet ar skaitļiem šeit ir par mazs jo tūkstoši cilvēku atrodas visai bēdīgā stāvoklī, un mēs nevaram atbalstīt dalību valstu reformu centienus pirmdienās, trešdienās un piekdienās, bet pārējā laikā vērtēt notiekošo negatīvi. Thank you. Paldies. Jā, tas ir ļoti jauki, ka komisija pozitīvi novērtējusi apvienoto karalisti. Tur ir teiks, ka izaugsme turpinās, ka bezdarbs samazinās un notarbinātība turpinās pieaugt strauji par 1,9%. Mēs redzam, ka septiņus gadus pieauga algas tiešām bezdarba samazinās un lielāks skaits sieviešu iesaistās darba tirgu. Komisija ir atzinusi, ka struktūrālās formas un fleksiblais darba tirgus ir pozitīvi ietekmējuši nodarbinātības līmeni. Pagājušajā nedēļā ekofina secinājumos ir atzīts, ka ir vajadzīga politiskā darbība un jāveic aktīvs struktūrālās reformas visās dalībvalstīs, lai radītu apstākļus izaugsmai un nodarbinātībai. Ko Eiropas Savienība var darīt, vai komisija piekrīt, ka likumdošanas vienkāršošana palīdzētu radīt apstākļus tādus, ka uzņēmējiem būtu vieglāk radīt darba vietas, un vai komisija neuzskata, ka ka atsevišķu likumdošanas elementu vienkāršošana tiešām ļautu pozitīvi ietekmēt darba tirgu. 16 no 28 dalību valstīm izmanto optautu iespēju attiecībā uz darba laika direktīvu no šīs likumdošanas varētu varbūt atteikties, lai dalībvalsts varētu radīt labākas darba vietas. Paldies! Dombrauska kungs, lūdzu. Um, Paldies par jūsu jautājumiem. Vispirms eh, E, saistībā ar Eiropas Savienības un Eirozonas ekonomikas izaugsmi. Patiešām ir tā, ka mēs redzam, ka izaugsmes e, pamāti kļūst stiprāki un prognozes ir pozitīvākas e, pavasarī nekā tas bija ziemā, bet tomēr mēs redzam, ka atpūšanās rita relatīvi lēni. Mēs runājam par pusotru procentu Eirozonā šajā gadā mūsu uzdevums ir strādāt tā, lai uh, stiprinātu atveseļošanos. Es domāju, ka politiskais, ka, ka tas politikas sajaukums, ko mēs piedāvājam, gan monetārā politika, gan arī uh, eh, fiskālajā aspekti, jo mēs uh, sagaidām šeit uzlabošanos, tā tad e, tas ir atbilstīgs e, politiskas kompozīcijas šajā te laikā, bet ir skaidrs, ka skatoties ilgtermiņā, e, piemēram, īstermiņā skatoties zemākas naftas cenas vai arī Eh, vājāks eiro, mēs eh, nevarēsim eh, šos faktorus neņemt vērā, un tas mūs aizkavēs, tāpēc mums ir laiks jāizmanto saprātīgi, lai risinātu problēmas, struktūrālās problēmas savā ekonomikā. E, tad par jautājumiem saistībā par izaugsmu un jaunatnes e, bezdarbu. Jūs zinat, ka jaunatnes bezdarbs e, ir viena no Eiropas komisijas prioritātēm, lai patiešām panāktu reālu Mm, panākumus. Jūs jau zināt, ka mēs esam, esam piešķīruši arī papildus finansējumu dalību valstīm, eh, kas var būt ieguvējas no jaunas garantijām. Mēs gribam eh, panākt šeit rezultātus pēc iespējas ātrāk, un nu, prezidents jau arī eh, ziņoja par atsevišķiem elementiem, kas ir šajā te ziņojumā. Pēc tam mums ir jā, tā tad Mums ir eh, šeit dažādi elementi, gan eh, ietie, eh, ienākuma atšķirības, gan sociālās atbalsta formas. Tāpat kā piecu prezidentu ziņojumos jau tika pieminēts šis te jautājums. Runājot par apvienoto karalisti, patiešām jums ir taisnība. Apvienoto karalisti patiešām pat labi attīstās labi. Skatoties uz regulas kompleksu, kā jau jūs zināt, komisija pat labā nesen. E, uzsāka tā saucamo labāka regulējuma iniciatīvu e, lai e, tā tad panāktu labāku atgrieznisko reakciju. Mēs skatāmies, kādā veidā uzlabot Eiropas Savienības regulējumu, padarot to arī efektīvāku. Un par to arī runā vairāk komisionāri. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Taisans Kundze. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. E, e, runa, e, atbildot centrai kurungam, es varu tikai te, pievienoties valdu teiktajam Mēs eh, vēlamies eh, doties eh, virzienā, lai nodrošinātu sociālo minimumu un sociālo aizsardzību visu dalību valstu maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Tā kā es tikai aicinu dalību valstis mums pievienoties un atbalstīt šo te darbu Eh, mēs eh, varam piekrist Eiropas līmenī, ka mēs varam eh, palie, pa, padziļināt ekonomikas un monetāro savienību, jo tas ir virziens, kur jūs gribat iet par Ribēro kundzes teikto mm, kādā veidā mums veidot sociālās drošības sistēmas tā, lai tās būtu ilgspējīgākas. Tas ir reāls izaicinājums. Un ja jūs paskatāties uz eh, individuālajiem ieteikumiem, eh, tas ir patiešām tas, ko mēs gribam rosināt dalību valstis to izdarīt. Mēs eh, dodam šos te ieteikumus, jo finansiālās drošības organizācija dalību valsts liekas tās un tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo ilgspējīga sociālās drošības sistēma ir ārkārtīgi nozīmīga visai Eiropas Savienībai. Un tieši tāpēc mēs arī tik daudz eh, runājām par pensijām, par veselības aprūpas jautājumiem un par eh, efektivitāti, izmaksu un liederības efektivitāti, jo bieži var gadīties tā, ka eh, tiek darītas labas lietas, lai nodrošinātu labāku situāciju cilvēkiem. Un, ilgspēja, ilgspēja veselības aprūpas pieejamība, eh, ilgspējīgas eh, pensijas un adekvātas pensijas. Eh, tad par Mekentēras kundzes teikto, protams, ka mums ir ne, nepieciešams nevis mazāk, bet mums ir vajadzīga labāks, labāks regulējums. Te nav runa par vairāk, par mazāk, bet te ir runa par kvalitāti. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga labāka likumdošana, tieši tāpēc komisija arī strādā pie šiem te jautājumiem jo eh, viss eh, centrējas ap tēmu, kādā veidā ir uzlabot Eiropas līmeņa likumdošanu. Mēs aicinām dalību valstis arī eh, domāt par sevi šajā te kontekstā. Un tad vēl investīciju pakotne. Cilvēki runā par investīciju fondiem, bet vēl ir svarīgi radīt labāku investīciju vidi, lai ekonomika patiešām plaukt un ziedētu. Tas arī ir pieminēts eh, vienotā tirgus eh, kontekstā. Tāda ir mūsu darba kārtība, un es domāju, ka eh, mums ir jākļūst gan konkurētspējīgākiem, izmantojot eh, biznesa nodrošinātās iespējas izaugsmēji, bet no otras puses mums ir eh, jāņem vērā sociālās komponentes, un mēs nedrīkstam tās atstāt novārtā. Paldies! <coughs> Paldies, un tagad Moskvičī kungs. Juste un mot lai atgrieztos pie valda teiktā par saikni starp konjunktūru un reformām. Mēs um, nenoliedzami dzīvojam ekonomiskas atvesļošanās procesā, kas um, iekrāso šo atvesļošanos, kas notiek cikliski, ko, uh, E, kurā ir labvēlīgi apstākļi kā zemes enerģijas cenas, neliela inflācija, e, de, e, zeme aizdevuma procenti, tas viss palīdz rīkoties efektīvāk. Protams, ja mēs mums ir vēl zināmas problēmas um, atrisināmas eirozonā. Šie dati ir stabili, bet cikliski, un ikvieniem cikliskiem, uh, ikvienai cikliskai parādībai ir tendence kaut kādā brīdī uh, pavērsties pretējā virzienā. Labvēlīgie vēji var svarnīt pust, un nevi, neviens iedomā, ka Eh, par to, ka ekonomiskā izaugsme Eirozona ir pārāk zema, 1%. Runa ir par to, ka ir šis līmenis jāceļ, mēs piedāvājam komisijas triptiku, kas būtu pirmkārt budžeta konsolidā, eh, konsolidācija, kas eh, nebūtu izaugsmē naidīga, otrkārt struktūrālas reformas, kas nav naidīgas sociālajai politikai, un treškārt investīcija plāns, kas Tas dotu iespēju rēģēt uz galvenajiem e, e, izaicinājumiem un deficītiem. Ja mēs salīdzinām ar pirmskrīzes periodu, tad esam nokritušies uz leju pa 15%. Un, ja e, tā turpināsies, mūsu ekonomika var kļūst kļūt par otrās zonas ekonomiku. Junker plāns atbalsta rītdienas izaugsmi. Paldies, turpina priekšsēdētājs rīt. Plenāra sesija apstiprinās Junker plānu. Ļoti labs solis šajā virzienā. Un tagad mēs dosim vārdu Lūkas kungam. Vielen Dank, Herr Paldies, priekšēdētāji. Es vēlos runāt vāciski. Man ir jautājums Dombrovska kungam. Mans ir jautājums par abām valstīm - Lielbritāniju un Franciju. Abām ir liels valsts budžeta deficīts, vairāk nekā 3%. Francijas gadījumā jau trešo reizi Uh, koriģējot šo deficītu, tas ir tā kā pārcelts uz priekšu sešu gadu laikā un līdz 2017. gadam noritēs pielāgošanās process. Ieteikumiem Francijā ir teikts, ka šī, tas ir izskaidrojams vai pamatojams tikai ar to, ka Francija veiks efektīvus uh, pasākumus un noteiktā datumā tiks pārbaudīt pasākumu efektivitāte. Jautājums ir, kādi ir šie efektīvie pasākumi, kas uh, tiek, ir tikuši veikti un vai kā var pamatot to, ka šī atlikšana atkal tiek uh, pieļauta. Un apvienotā karalistē šī situācija nav tik bēdīga. Vai apvienotajā karalistē, vai šeit tiek, tiek izmantota tāda kā. Ka tāda divkosīga attieksme attiecībā pret šīm valstīm salīdzinājumā ar prasībām, kas ir pret valstīm, kas nav Eirozonā. Next speaker, Mikaļ Toirer. Nākamais Mihails Toirers, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, godātie komisāri. Mans jautājums no Aldes grupas attiecās uz īpašajiem ieteikumiem konkrētām dalību valstīm. No vienas puses eh, mēs runājam par saistošo raksturu un runājam par to, cik lielā mērā valstis īsteno to ieteikumus. Diskusijas ir bijušas par to, ka pietrūks šīs saistošās rakstura dimensijas, vai jums ir iespējas, ka tagad dalība valstis aktīvāk um, pievēršās ieteikto pasākumu īstenošanai un kādus konkrētus soļus par komisiju, lai panāktu īstenošanu. Un otrs jautājums. Ja visi šie ieteikumi atstāja iespaidu, ka Eiropas līmenī Uh, iztenojot tādu vispārīgu plānu, var pārvarēt ekonomiskās problēmas, bet mēs taču zinām, ka ekonomikā tiek ražoti produkti, kuriem ir vajadzīgs noiets, vajadzīgi pircēji tirgū. Jautājums ir, cik lielā mērā īstenojot tādu valsts politiku Eiropas līmenī kaut ko var šeit uzlabot vai politiskā ietekme tagad ir tiek uzskatīta par līdzekli darba vietu radīšanai, kaut gan pieredze rāda, ka konkurētspējīgāks ir ekonomikas, kas pielāgojas pasaules tirgus norisēm. Uh. Paldies! Tagad eh, Marijana Arkina. Paldies! Komisāri Dombrovski, jūs teicāt, ka ir pagājis tikai diena kopš piecu prezidentu ziņojuma. Nē, ir palikušas piecas dienas kopš ekonomikas un sociālās padomas ziņojuma, eh, kas 1976. Eh, gada kontekstā. Visas dalība valstis eh, nav nu, ratificējušas šo te ziņojumu. Uh, un e, tāds, e, tas attiec arī uz īriju un manu valsti. Mm, e, tika teikts, ka īrijas atbilde uz krīzi bija proporcionāli fokusēti uz sabiedriskajiem izdevumiem, sociālo drošību un veselības aprūpi. Uh, un pievērsās īpašiem masturīgajiem, sociāli neaizsargātajiem cilvēkiem. Un te bija uh, svarīgi notrošināt to, uh, kā, kā tiek veidoti taupības mēri. Tas, kas ir eh, sasniegts, balstās uz to, kas īrijā jau ir sasniegts. Pat labam situācija ir tāda, ir svarīgi izmantot ekonomikas un finanšu apstākļus, lai mazinātu deficītu. Bet reāli maznodrošināto situācija neuzlabojas. Mans jautājums ir nevis par īreju, bet jautājums kopumā, kas attiecas attiecas arī uz īriju, vai komisija ņem vērā saistības un pūles, ko dalību valstis jau ir paveikušas uh, no cilvēktiesību kontekstā, un vai šis starptautiskais, uh, šī konvencija ietekmē arī jūsu pozīciju. Paldies, un tagad uh, Kiko kungs. Thank you. Commissioners. Uh... Komisāri, uh, paldies uh, par uh, jūsu mm, prezentāciju, kurā jūs runājāt par ieteikumiem. Man ir divas piezīmes un jautājumi pirmkārt dalību valstu ieteikumiem pamatā vīzdas dimensija ko mēs atrodam vadlīnijās, ir izzudusi. 2014. gadā vēl bija astoņi ieteikumi, eh, lai eh, saistībā ar eh, zaļos, zaļās komponentes nodokli Un bija arī ieteikumi uh, par subsīdijām uh, saistībā ar vides uh, apstākļiem, kā arī 17 ieteikumi saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojumiem energoresursiem. 2015. gadā bija palicis tikai viens par uh, uh, nodokļiem un par energoefektivitāti vairs nebija neviena ieteikuma. Tas nozīmē, ka visa eh, zaļā darba kārtība eh, ir izzudusi Eh, to, no tās jūs esat atteikušies, ņemot vērā 2020 stratēģiju un rekomendācijām. Es esmu ļoti vīlies par to. Jūs esat eh, pametis, eh, pametuši novērtā vides aspektus. Un es gribētu zināt, kāpēc, kas ir iemesls, kāpēc jūs no tā esat atteikušies, jo zaļākā ekonomika palīdz nodrošināt konkurētspēju. Kāpēc tas neatspoguļojas šajos ieteikumos? Un tad vēl jautājums eh, saistībā par CSA, eh, lai konstatētu, vai dalība valstis tās ir īstenojuši vai nē. Jums ir darba dokumenti. Kāpēc joprojām nav iespējams atrast salīdzinošu tabulu ar salīdzinošiem rezultātiem, kur varētu redzēt, vai dalība valstis ņem nopietni savus teikumus vai nē? Un tagad Dombrovskis, paldies! Paldies. Tā, tagad par jautājumiem. Es, es sākšu, un tad es domāju, ka Piers eh, papildinās par ekonomikas aspektiem, bet es eh, sākšu par uh, Franciju un uh, karalisti un šiem te budžeta deficītiem un dažādajām situācijām. Uh, Eh, pirmkārt, būtu vērts piemēstināt to, eh, ka uz eh, karalisti tiek piemērots izņēmums uz pārvaldības procedūrām un iespējamos sankcijas mehānismu attiecībā uz Anglijas karalisti, ko mēs darām. Un, uh, Eh, saistībā ar efektīvo deficītu. Eh, mēs netur, nesperam tālākus soļus, jo šeit nav atbilstīgo procedūru, bet Francija savukārt ir eh, pārvaldības mehānismu sastāvdaļa, un kā jūs jau piebildāt, Francijai ir jāapstiprina E, savi priekšlikumi, budžeta e, priekšlikumi, un termiņš ir 10. jūnijas. Un e, Francija arī to darīja, un lai vēl uz Eh, svērtu situāciju, tad, kad mēs eh, paplašinājām 2000 eh, līdz 2017. gadam, mēs akcentējām, ka Francijai ir nepieciešams vairāk fiskālās un struktūrālās reformas un nepieciešams arī 0,2% no IKP, IKP ir jāpalielina kas atspoguļojas arī dzen, e, komisijas e, padomas e, ziņojumā. Un tagad, kad, jūs, kā Piers jau teica, tiek izvērtēts Francijas priekšlikums un analīzes rezultāti būs pieejami vēlāk. Vēlreiz tātad svarīgi, ka uh, no šīm, no atsevišķām, ka uz uh, apvienoto karalisti atsevišķas uh, procedūras netiek piemērots, kamēr Francijai tās tiek, tāpēc arī uh, no šajienes izriet uh, atšķirīgā attieksme tad par uh, specifiskajām rekomendācijām un to uh, īstenošanu, tika jau pieminēts, eh, kādā veidā mēs cenšamies to uzlabot eh, un eh, panākt lielu aktīvāku attieksmi no dalību valstīm. Mēs labāk saprotam dalību valstu bažas, kas saistās arī ar mūsu ieteikumiem, Un eh, kopumā eh, dialogā mēs eh, nonākam pie labākiem risinājumiem, kurus var akceptēt arī pašas dalību valstis. Kopīgā plānošana tā arī ir Eiropas Savienības darba sastāvdaļa, it īpaši runājot par vienoto no tirgu un ekonomikas un monetāro savienību un kopīgo valūtu Tam ir nepieciešama dažādas, eh, dažādu politiku koordinācija, un tieši tas arī ir tas, eh, ko mēs eh, darām pat labāk. Tad apvienoto nāciju dokumentiem mēs patiešām ņemam vērā arī starptautisko satvaru savu darba laikā, un es akcentēju, ka mm, Eh, sociālā dimensija ir eh, viens no būtiskajiem Eiropas pusgada aspektiem, un es domāju, ka Anne ar, arī varēs vēl eh, papildināt par attiecīgo situāciju vidus dimensiju. Kā jau es teicu ievadvārdos, šoreiz izmantojot jauno pieeju, mēs izmantojām eh, dažādas rekomendācijas un eh, mēs balstāmies uz eh, tādu principu, ka mēs cenšamies nedublēt politiku, kas jau atspoguļojas citās jomās un dokumentos. Tāpēc es arī teikšu, gribētu teikt, ka um, Um, par ko mēs varam vēl diskutēt, eh, par enerģētikas, eh, energoefektivitātes eh, tēmām. Un ir tā, ka e, tas, ka dažās valstu rekomendācijās tas ne, visas tēmas neparādās, tas nenozīmē, ka komisija ir pārstrādā, pārstāk, pārstā, pārtraukusi ar to nodarboties. Vienkārši ir citām valstīm rekomendācijas, kur atkal e, šī tēma parādās. Rekomendācijas patiešām ir izstrādātas specifiski katrai valstī. Bet kolēģi noteikti papildinās. Tagad eh, īsos vārdos papildināšu valodu sacīto. Pirmkārt, Francija pret apvienoto karalisti. Viens jautājums eh, kopīgi savām valstīm, kā abas saņem jaunu termiņu saistību izpildēji izaugsmes pakta sakarā 16. un 17. gadam attiecīgi nav e, labvēlīgāka situācija vieniem nekā otriem, jo termiņš ir e, vienāds, novērojums ir pareizes, kā Francija ir trešoreiz šajā situācijā. Ir divas atšķirības. Pirmā, un visi to zina, ir tāda, ka apvienotā karaliste nav eirozonas valsts. Attiecīgi apvienotās karalistes saistības ā, ir mazāk saistošas nekā tās, kas jāievēro Francijai, un lēmumu sekas arī ir mazāk saistošas. Tālāk. Lūkas kungs otrais, otrā atšķirība ir tā, ka apvienotajai karalistei mums bija jānorāda, ka šeit bija runa par 2009. Eh, gada ieteikumu, kad apvienotai karalistei bija jāsamazina deficīts par 1,7% gadā. Un tā kā attiecīgas darbības nebija, tad uh, Tas bija jānorāda un jānosaka jauns termiņš. Francijai situācija ir atšķirīga, jo pēdējos trīs termiņos Francija nav veikusi efektīvu darbību. Mēs tagad pārbaudām, kas notiek eh, šim gadam, un To mēs darīsim tuvāko dienu laikā. Tā ir atšķirība, jūs norādījāt līgumus, mēs piemērojam stabilitātes izaugsmes paktu SGP. Tas mums ir jādara objektīvi. Ot, otrais eh, aizrādījums attiecas uz īpašumu eh, ievērošanu Eh, par ieteikumu ievērošanu. Konkrēta statistika mums nav, bet jo vairāk ieteikumi ir ārēji, jo mazāks ir novēroju, ievērošanas līmenis. Tāpēc mēs vēlamies pakāpeniski to koriģēt, uzlabot un es ņemu vērā uh, to, kas tika teikts attiecībā uz vidas fiskalitāti, no kuras mēs nesam atteikušies Un tāpēc mēs esam sagatavojuši mazāk ieteikumus, strateģiskākus ieteikumus, atvērtākā stilā. Un tāpēc mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir vairāk runāt parlamentu priekšā, sabiedrības priekšā, protams, parlamenta priekšā, un tāpēc es domāju, ka mēs varēsim gan labāk dalīties šajos ieteikumos, gan arī tos labāk ievērot. Paldies! Uh, uh, sorry, just... Piebi, piemirsu atbildēt uz vēl vienu jautājumu par viegli izvērtējumu informāciju par ieviešanu vai vieglas eh, lasāmām tabulām. Sven Gīgolda jautājums. Principā pastāv šādas viegli lasāmas tabulas, ko mēs dēvējam par laika ziņām. Laika ziņas attiecībā uz katru ieteikumu, kas ir nosūtīts ik vienai valstī un kāds progress panākts. Būtisks, neliels, nekāds un pat ar attēliem. Līdz ar to ir viegli izvērtējams un lasāms tabuls, ko mēs devējam par laika ziņām, jeb ar angļu nosaukumu vai report, jūs varat ar to iepazīties. Atvainojiet, saka runātājs no zāles, mēs e, veicām analīzi, bet nav salīdzinošas tabulas visām dalībvalstīm, ko varētu izmantot, lai izdarītu spiedienu uz dalībvalstīm. Šīs tabulas ir tehniskas, izskatās tehniskas, e, dizai, e, dizains ir neveiksmīgs un ir jādomā par to, kā vieglāk izdarīt spiedienu uz dalību valstīm. Make... Mēs mēģināsim e, veikt, izveidot arī tabulas e, salīdzināmas padalību valstīm, un mūsu pašu interesēs ir, lai būtu viegli lasām attēli, kas attiecas gan situāciju katrā dalību valstī, gan arī salīdzinājumā. Paldies! Marianna! Es gribēju piebilst attiecībā uz eh, deputāts Harkins eh, sacīto. Mēs ņemam vērā mūsu eh, starptautiskās saistības, tā skaitā cilvēktiesības ziņā, un mums ir jāņem vērā tādas realitātes, kā mēs strādājam trīs jomās, trīs frontēs budžeta ziņā. Jā, mums ir šobrīd labvēlīgs ceļavējs, Otrkārt, struktūrālas reformas ir jāpanāk ilglaicīgākā politika un komisija un parlaments arī ir pielikuši pūliņus. Ir nepieciešams vairāk darīt investīciju ziņā. Un treškārt, Eiropas semestra sakarā mēs iesākām ar pētījumu par ekonomisko izaugsmi eh, pagājušā gada novembrī, bet tad, kad mēs redzam pa ieteikumus dalībvalstīm, jūs redzēsiet, ka vairākās valstīs, konkrēti īrijā, ir sagatavoti vairāk ieteikumi, lai tiktu darīts vairāk vismazāk aizsargāto grupu iekļaušanai lai panāktu to, ka izaugsme būtu visaptveroša un neviens netiktu aizmirsts. Turpin priekšsēdētājs paldies. Nākošais runātājs no GOE ir Patriks Leģerīgs. Paldies, um, godējumie komisāri. Paldies par skaidrojumu. Tomēr esmu izbrīnīts par to, ka neatkarīgi no situācijas vienmēr izskan tā, tie paši ieteikumi. Un tas notiek uniformizētā ziņā. Vienmēr tas ir pret darbu vērsts, vienmēr attīstot nedrošību, vienmēr. P, eh, Eh, privātā intereses tiek stādītas augstāk par valsts eh, interesēm, un es dzirdēju, kā komisārs Muskovisī tikko sacīja, ka vakar nebija izaugsmes un ieteikumi bija nepieciešami, austeritāte bija nepieciešama, un šodien eh, ir izaugsme, tāpēc nedrīkst um, modrību zaudēt, ir vēl jāpastiprina šīs prasības. Mēs nedrīkstam aizmirst milzīgo peļņu, ko gūst lielās startautiskās e, firmas un bankas. Nekad šeit netiek runāts par to, ka bankas tiek mudinātas veidot cita tipa aizdevumus, lai veicinātu izaugsmi, ekoloģisko pārēju, nodarbinātību. E, ir runa par piecu priekšsēdētāju ziņojumu, bet tieši tādā pat virzienā tas ir arī iecerēts, un es tur pat negribu kavēties. Bet pirms šī ziņojuma gatavošanas es tūlīt beigšu uzstāšanos. Mums ir tikai viena iespēja izteikties. Pirms tiek šāds ziņojums gatavots, kāpēc netiek izdarīta bilance attiecībā uz to, kā tiek īstenot eh, ieteikumi, pēdējo gadu laikā eh, ne tikai makroekonomiskā izpratnē, bet no cilvēku viedokļa raugoties. Un tāpēc tā vietā, lai nepārtraukti mūs runāt par jaunu ekonomisko savienību, kād mēs runāsim par sociālu, demokrātisku un ekoloģisku savienību. Paldies, nākošais runātājs Karima Delī. Paldies. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Godājamie komisāri, īsts jautājums no manas puses. Vai jūs esat atteikušies runātāji tiek lūgti pāriet pie cita mikrofona? I, I would... Runātāji tiek lūgta pār, pārsēsties citā vietā. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie komisāri. Vai jūs esat atteikušies no nabadzības samazināšanas mērķa, kas ir noteikts Eiropas 2020 stratēģijas ietvaros? Jā, tā, tā tas ir. Esmu ļoti sadusmota. Kā jūs rīkosieties, lai cīnoties pret, cīnītos pret nabadzību, samazinātu nevienlādzību, kas pieaug pat apvienotajā karalistē, tajā pašā laikā, kad pieauga eh, bezpajutnieku skaits, trūcīgo strādājošo skaits, uzlikt izvitināt cilvēku skaits. Jūs sacījāt, ka specifisko ieteikumu skaits ir samazināts vai trešdaļu, vai jūs varētu eh, parunāt par atlikušo ieteikumu sociālo saturu? Mēs esam nobažījušies, jo mēs redzam, ka tik tiešām pietrūkst skaidri sociāli ieteikumu. Gadiem ilgi mēs pa Eiropas parlamentā. Uh, runājam par minimāliem sociāliem standartiem, minimāli ieņēmumu darba kārtības daļai e, nodarbinātībai. Moskovis tīkums jūs runājat par nākotni. 21. punkts būs ekoloģiskās pārējas laiks un enerģetiskās pārējais laiks attiecīgi šo zaļo darba vietu nākotne, slēpjas energoefektivitāte, atjaunīgais enerģijas un tā tālāk. Un kā jūs esat iecerējuši panākt to, lai šie jautājumi tik tiek ļauti Eiropas semestrī un visbeidzot Moskovisī, kungs, jūs bijāt ekonomikas ministrs Francijā, jums bija. Ju, jums bija skaidrība par eirozonu un eh, bezdarba kompensāciju fondu. Ko ar to var darīt runātāji? Tiek pārtraukta, priekšsēdētājs saka, lūdzu ievēlēt sev, ievērot sev atvēlēto runas laiku, citādi citiem runātājiem nebūs iespējas izteikties. E, pusotra minūte es varu pieļaut, bet ilgāk nekā divas minūtes e, nav pieļaujams. Nākošais runātājs Marīza Matīša. Paldies priekšsādātāji, paldies, godājumie komisāri. No savas puses sākšu ar novērojumu, jo katru reizu, kad šeit dzirdu runājumu par ownership, par ieteikumu īpašumtiesībām, tas izklausās savādi. Savādi, ka Eiropas Savienība un komisija turpina runāt par ja to, cik svarīga ir šī, svarīgas ir īpašamtiesības, kā to, to notiek šantāža pret dalībvalstīm, kā mēs redzam, kas notiek ar Grieķiju un ar citām valstīm pagātnē. Bet Ieteikumu sakarā ir vēl viens jautājums, kas man šķiet ļoti būtisks. Tā vietā, lai mēģinātu atrisināt problēmas, komisija piedāvā, vienmēr piedāvā izmantot tās pašas receptes neatkarīgi no rezultātiem pagātnē. Un tā vietā, lai rastu risinājumus, tiek domāts par jaunu problēmu veidošanu. Jauna problēma šobrīd, ko ir izgudrojušas institūcijas, ir problēma par eh, pensiju sistēmas eh, noturīgumu. Un eh, Eh, tas attaisnotu jaunu samazinājumus, kad vienīgā būtībā problēma ir bezdarbs. Un darba problēmas tika eh, izveidotas ar šīm palīdzības programmām. Portugāles gadījumā ir zaudēti 500 tūkstoši darba vietu, tūkstošiem cilvēku, kas devās Eh, projām no valsts un kuras īstenoja pietiekami būtisku darba dzīvi un kuras vairs nevar ieguldīt sociālajā sistēmā. Un tāpēc man jautājums, kad tik tiešām tiks tik domāts eh, par problēmu risināšanu tā vietā, lai tiktu radītas jaunas problēmas. Viss jaunais ir tas pats vēsājs. Un kad tiks domāts par patiesiem piemērotiem risinājumiem. Jums ir jāpārtrauc uzstāšanās, jūs atņemat eh, iespējas, atņemat iespēju izteikties citiem. Roberto, es tik tiešām eh, jau beidzu savu uzstāšanos. Paldies, nākošais runātājs Laura Džē. Godātie komisāri Mēs atkal esam tajā pašā situācijā. Mēs runājam par budžeta konsolidāciju un ieteikumiem dalību valstīm. Un runa ir par izaugsmes veicināšanu un noteikumiem, nosacījumiem un sankcijām, ja saistības netiek pildītas, bet es brīnos par to, Varbūt tā ir tāda kā šizofrēnija, kurā mēs mēģinam tikt galā ar tādu neiespējamu situāciju. Man ļoti žēl, man kļūst slikti, kad es atkal dzirdu, ka ir dziļi jāievēl kalpa un bezdarbs ir samazinājies no 11 līdz 9 procentiem. Ja mēs padomājam par cilvēkiem, tad ļoti daudz cilvēku Eiropā dzīvo bēdīgā situācijā. Viņu situācija ir necilvēcīga. Un Eiropā ir vajadzīgas ļoti dziļas pārmaiņas, struktūru reformas Mums ir jāpiedāvā sociālā drošība, bet par to es neko nedzirdēju. Es dzirdu vārdu sociāls, bet gribu runāt par cilvēku aizsardzību. Es atkal un atkal dzirdu priekšlikumus, bet neko nedzirdu par to, kā pasargāt cilvēku cieņu. Paldies! Tagad Uh, not, not speakers, so... Tagad ir laiks vēl citiem runātājiem uzdot jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji. Jo vēlāk pēcpusdienu, jo mazāk laika izteikšos īsi. Komisāri, jauniešu bezdarbs, ilgtermiņa bezdarbs ir ļoti nopietnas lietas, bet es redzu, ka konkrētajos ieteikumos, kas sagatavo 13. maijā, jauniešu bezdarbs vairāk netiek norādīts, vai tā vairs nav jūsu prioritāte? Un nākošais jautājums par ilgtermiņu bezdarbniekiem vairākās dalībvalstīs tā ir nopietna problēma. Bet kā komisija domā šos jautājumus risināt? Paldies! Thank you! Paldies, Tomas Mans lūdzu. Paldies! Manuprāt, pirmā doma apmaiņa parādīja, ka runa ir par īpašiem ieteikumiem dalībvalstīm, par iespējām, par priekšlikumiem, nevis par regulām subsidiaritātes princips ir ievērots, bet spiedienu mēs varam īstenot tā, ka kādu dienu vairāk valstu gribēs nonākt labo piemēru sarakstā, nevis melnajā sarakstā. Marianne Taisens kundze, ja mēs uzskatām, ka deregulēšanas ceļā apdrošināšanas sistēmas tiek apšaubīts vai tiek apdraudētas, ko iesākt ar to, un otrs, vai fondi, ko mēs izmantojam, vai tie ir pietiekami elastīgi. Piemēram, skolēni, kas aizpamet skolas, ja mēs redzam, ka jauniešu nodarbinātībai ir pārāk maz naudas un institūcija sadarbība nav efektīva, vai mēs nevaram šo jautājumu pacelt tādā prioritārā līmenī. Un trešais par budžeta politiku un ietaupījumiem mēs runājam, it kā tās būtu, vai taupības pasākumiem, it kā tās būtu divas dažādas lietas, bet būtībā taču investīcijas ir vajadzīgas darba tirgu un cik tālu jūs esat gatavi atbalstīt arī komunikatīvā ziņā šādas ieceras. Paldies! Gerolfs Annemans, lūdzu. Mikro, mikro. Runātājs tiek lūgts ieslēgt mikrofonu. Paldies, priekšēdētāji. Mēs regulāri iepazīstamies ar šiem uh, ziņojumiem un redzam, ka makroekonomiskā līdzsvara nav, bet varbūt mums vajadzētu uh, Uh, tādu vienotāku pieeju, varbūt eiro nevajadzētu uzsvērt kā tādu svēto govi. Ekono, Vācija ir spēcīgākā ekonomika Eiropā, bet eiro zona kopumā tiek vērtēts pozitīvi tikai tāpēc, ka Vācija vidēji, salīdzinot ar citām valstīm, ir ļoti spēcīgi ekonomiski attīstīta, piemēram, salīdzinot ar Beļģiju. Dienvidu Eiropas valstu parādi ir ļoti lieli, un, bet šīs valstis saņem tikai dažas uh, um, rekomendācijas, bet kāda ir pasākuma, ko saskaņā ar komisijas ieteikumiem Beļģijas valdība ir paveikusi pēdējo piecu gadu laikā, un kā jūs praktiski grasāties risināt jauniešu bezdarba problēmu Beļģijā? Paldies, Balāsa kungs, lūdzu. Paldies. Mēs meklējam atbildi struktūrālas izaugsmes problēmām, un mēs redzam, ka ieņēmumi notiek ierastie, bet mēs nerunājam par pa īstajiem tematiem, konkrēti par militāro izdevumu iekļaušanu budžetā, mūsu demografiskā situācija, kas ir atšķirīga, simtiem tūkstoši jaun iebraucēju, mēs nerunājam par izglītības e, līmeņu krišanos, par nevienlīdzības um, līmeni, ko pasvītro SVF, mēs nerunājam par um, mājokļu problēmu, nekas nav teikts par inovatīvām industrijām, konkrēti ekoloģiskās pār, pārejas jomā un noslēgumā. Gribu piepilst, ka ļoti bieži mēs kļūdāmies, vai nevajadzētu mainīt kā eh, mūsu domāšanas veidu. Q, uh... Eh, es varu paņemt vēl tikai vajā mikrofonā vienu cilvēku, Sanderas kundze bija pirmā. Paldies priekšsēdētājiem, godājumie komisāri. Ekonomiskā konjunktūra ir veiksmīgāka šobrīd, labvēlīgāka un pat um, mēs vērojam nelielu izaugsmi. Kā to norādīja komisārs Dombrovskis. Izaugsme atgriežas ļoti nevienlīdzīgi Eiropas Savienības valstīs. Tāpat atšķirīgā veidā tiek ietekmētas dažādas bezdarbnieku kategorijas. Un piebildīšu, ka ir viens bezdarbnieku tips, kas eh, savu neizmanto šo pozitīvo izaugsmu, tie ir ilgtermiņa bezdarbnieki, un, manuprāt, tā ir vispārīga tendence visās Eiropas Savienības valstīs. Kāda iniciatīva ir paredzējusi komisija un kāds finansējums šī iniciatīvai būs, lai cīnītos pret šo ilgtermiņu bezdarbu? Paldies! Prezident Dombrovski. Eh, Dombrovski kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, mēģināšu atbildēt uz dažiem jautājumu blokiem jo daži jautājumi bija apmēram vienā pirsienā formulētu. Vispirms par eh, sociālo savienību vai sociālo aizsardzību, kurus pieminēja vairāki deputāti. Jau tika pieminēts, eh, ko mēs darām šogad, lai uzlabotu sociālo dimensiju, eh, ieskaitot vairāk izmantot eh, sociālos eh, bezdarba indikātorus Eiropas pusgadā, un mēs turpināsim darbu šajā virzienā. Un pie priecu prezidentu ziņojumā arī tiek pieminēta eh, konverģence gan dalību valstu starpā, gan pašās dalību valstīs attiecībā uz nabadzību, sociālo aizsardzību un Eh, citiem jautājumiem. Un eh, tieši sociālās aizsardzības aspekts ir jauna ideja, kas nav atspoguļojusies iepriekš. Pieci prezidenti bija ļoti skaidri, un es neteiktu, ka tika uzdots jautājums par piecu prezidentu ziņojumu, jo mm, būtībā tas ir būtībā komisijas priekšsēdētājas ar eh, parlamentu priekšsēdētāju un tieši citiem prezidentiem, kuri formulēja šo te ziņojumu tāpēc arī te mēs varam, mm, nevaram to formulēt, kā formulējāt jūs. Tād Vēlreiz bezdarbs, vairāki deputāti runāja par bezdarbu, un tā tas ir, bezdarbs dara mums bāžas, eh, lielas bāžas. Protams, ka mums ir nepieciešams atvieglot ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, kā arī veidot mērķtiecības sociālās aizsardzības pasākumus, kā arī eh, uzlabot profesionālo izglītību, mūža izglītību, eh, lai cilvēki iegūtu precizētās zinātības, kuras viņiem ir nepieciešamas, lai veiksmīgi atrastu savu vietu darba tirgu. Tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm, eh, lai ātri īstenotu šos te aspektus. Es domāju, ka Marijana varētu vēl padziļināt eh, šo te tēmu. Vēl viens jautājums, eh, ko vairāki no deputātiem uh, Eh, uzvaicāja eh, attiecībā uz eh, Vāciju. Es neredzu pretrunas, ja mēs sakām, ka tās dalība valstis, kurām ir fiskālais potenciāls, tām tas jāizmanto ir efektīvi, nodrošinot izaugsmi un investīcijas. Un mēs jau runājam par 6% no IKP. Un, ja dalība valsts, eh, ja dalība valsts ir sasniegusi šādu izaugsmu, tad eh, mēs eh, skatāmies, kāda ir padziļinātā situācija. Tā kā ieteikums Vācijai ir atvieglot ieguldījumus un atvieglot ekonomikas izaugsmē ar tiem fiskālajiem līdzekļiem, kas ir Vācijas rīcībā. Vācija arī pagājušajos mēnešos jau ir izvirzījusi daudzas jaunas in, iniciatīvas, 5 miljārdu investīciju paket, pakotne, kas ir domāta reģioniem, 8 miljoni devams Junkara investīciju plānam, tā kā tās ir aktivitātes pareizā virzienā. Tik tālu par mani, paldies par iespēju dalīties ar jums, piedalīties viedokļu apmaiņā, un es Paldies, saka priekšsēdētājs. Es pieļauju kļūdu, jo es neredzu uh, vēl mūsu deputātu, kurš bija sarakstā uh, no SND. Es atvainojos, ka es jūs izlaidu, es jums došu vārdu, bet patiešām par vienu, minū, vienu minūti nevairāk, ja jūs gribētu vēl tagad uzdot jautājumu. Paldies par šo te iespēju Tas ir tikai tehniskas dabas punkts, ko es gribēju pieminēt, proti saskaņā ar statistiku par bezdarba jautājumiem eh, Starptautiskā darba organizācija un daudzas citas eh, piemēro dīvainu praksi, kuras eh, ieskaita Eh, pie nodarbinātājiem pat tādus cilvēkus, kas mēnesī nedēļā nostrādā vienu eh, stundu Ungārija vai Ungārus, kuri strādā apvienotajā karalistē. Un eh, es gribētu brīdināt jūs uzmanīties no statistikas. Paldies! Paldies, ik priekšsēdētājs Taisnēns Klons. Paldies, priekšsēdētāji! Ir vairāki novērojumi, e, ap, kas norāda, ka šeit ir runājis par cilvēkiem, bet sistēmām. Atgādina, ka visa komisijas politika ņem vērā cilvēkus, tad, kad ir runa par budžeta atbildību struktūrālām reformām, tad, kad mēs strādājam, lai iegūtu vairāk investīciju, veic eh, uzlabotu apkal vispārīgo vidi un nodrošinātu piedienīgas kvalitatīvas darba vietas ar pienācīgu atalgojumu, nodrošinātu augstu līmeņu sociālo aizsardzību. Vairāki kolēģi šeit pieminēja vairākus mērķus, kas ir jāsasniedz, mums šīs bažas būtu kopīgas, tāpat piebildīšu, ka mēs strādājam konkrētos juridiskos ietvaros, mums ir sava kompetence dalība valstīm sava, un mēs nevaram varam pieprasīt tādas lietas, kurās mēs neesam kompetenti, tāpēc mums ir jāstrādā kopā stratēģijas 2020 ietvaros, citās pārvaldības sistēmās un jāstimulē vienam otru, bet mēs nevaram visu regulēt no Eiropas. Daudz lēmumu ir jāpieņem kopīgi ar dalību valstīm. Tika kritizēts tas, kā šobrīd tiek pievērsts daudz uzmanības sociālās drošības eh, problēmām un runājot par sistēmu pastāvēšanu un šo mm, sistēmu koriģēšanu. Te ir nepieciešama kas eh, ir balstīta uz ilga termiņa pētījumiem. Nevajag sekot tikai tam, lai būtu šobrīd sociālā drošība, bet arī, lai nākamās paudzes varētu izmantot pienācīgu sociālo drošību. Tāpēc ir jāpanāk šo sistēmu ilgspējība, kas ir vislabākais līdzeklis nākotnē. Tālāk izskanēja jautājums par to, ka mazāk uzmanības tiek šoreiz pievērsts jauniešu bezdarbam salīdzinājumā ar iepriekšējiem ieteikumiem. Tas neatbilst īstenībai. Jautājums par uh, jauniešu garantijas pirms finansējumu un jauniešu nodarbinātības iniciatīvas e, programmas ir palielināts par 30%. Tā ir priekšrocība, kas tiek piešķirta dalībvalstīm pirms tās kaut ko tērē no savas kabatas. Dalībvalstis ar budžets grūtībām projektu uzsākšanai varēs pateicoties, eh, to darīt pateicoties šim 30% eh, atba, eh, avansam. Turklāt tas mums izdevās ar parlamentu atbalstu, par ko esmu jums pateicīgi. Runājot par dalību valstu progresu cīņā pret jauniešu bezdarbu, šī gada beigās būs datu uzkrāšana šie, šī jautājuma sakarā un pēc tam tiks izvērtēts jauniešu garantijas un pasvītroju to tāpēc, lai valdības strādātu pie šiem jautājumiem un varētu lietas izvērtēt pareizi tad, kad notiks vidusposma pārskats daudzgadu finanšu schēmai. Ja mēs vēlamies atbrīvot jaunas summas cīņai pret jauniešu bezdarbu, tad mums ir jāveic pasākumi, kas palīdz nodrošināt situācijas uzlabošanos, e, tiek meklēt risinājumu, bet pagaidām patiesu rezultātu nav. Ilgtermiņa bezdarba ziņā kādi ir mērķi? Ilgtermiņa bezdarbs ir ļoti grūti risinām problēma, un mēs redzam, ka nedaudz samazinās šis ilgtermiņa bezdarbs. Tomēr tas uh, ir nepārtraukti starp 9 un 11 procentiem, kas ir ļoti daudz. Domāju, ka ik viens bezdarbnieks ir bezdarbnieks par daudz, bet eh, ilgtermiņa bezdarbnieku ziņā šī ir ļoti grūti risinām problēma. Pamazām samazinās jauniešu bezdarbs, bet runājot par ilgtermiņu bezdarbu, mēs redzam, ka tas pieaug. Mēs uh, sagatavojām priekšlikumu, lai izveidot Eiropas fondu, lai varētu veidot personalizētas pro, pavadu pro, atbalsta programmas ilgtermiņa bezdarbniekiem, lai palīdzētu viņiem rast darba vietu. Uh, ir e, personas ar sociālām veselības, e, ģimenes problēmām, un šeit ir vesela rinda dažādu citu dienestu, kas būtu jāpiesaista. Attiecīgi mēs lūdzām dalību valsts pievērstam uzmanību. Tālāk par manne kungu uzstāšanos runājot, tad, kad viņš saka jāreformē darba tirgus un jāveido aktīvāka nodarbinātības politika. Uh, ir jācīnās pret darba tirgus fragmentāciju. Nē, ir jāseko tam, lai ik viens tiktu piesaistīts un lai nebūtu situācija, ka daļa no iedzīvotājiem ir iekļauti pilnībā darba tirgu un citi pilnībā izslēgti. Mums ir pie tā jāstrādā. Nedroši šie darba līgumi ir atspēriens, lai iekļautos darba dzīvē, bet tas nevar ilgt mūžīgi. Un ļoti bieži tie, kam ir šie e, pagaidu līgumi, nespēja pilnā mērā dzīvē iekļauties, ir jādomā par viņu situācijas uzlabošanos. Vēl Haneman kungs, kādi ir skaitļi Beļģijai? Mēs strādājām nevis Beļģijai, bet Eiropai ir skaidrs, ka bezdarbs samazinās un jauniešu bezdarba ziņā mēs vēlamies piešķirt cerības, lai nav jārunā par zudušo paudzi. Uh, Mēs izmantojam nepieciešamos finansējumus un lūdzam dalību valstīm, lai būtu vairāk investīciju, vairāk darba vietu, lai būtu ikvienam vairāk iespēju un jauniešiem būtu iespēja piedalīties darba tirgū. Paldies! Nākošais runātājs Piers Moskovisī. Es Eh, sākšu ar savu, savas valsts pārstāvu jautājumiem. Leja Rika kungam varbūt mums nav vienāds definējums lietām, bet mēs dzīvojam periodā, kad prioritāte ir atbalstīt atveseļošanos. Izaugsmi darba vietas ir būtiski, tas ir saistīts ar konjunktūru kā tādu, kas nosaka citas prasības šai komisijai salīdzinājumā ar iepriekšējo, kurai vajadzēja stabilizēt lietas, stabilizēt eiro. Mēs esam cita komisija un mūsu prioritāts ir izaugsme un darba vietas. Tālāk. Nosauk, jūs nosaucāt divas lietas, ko mēs nedarījām. Es ne, nevar tam piekrist. Pirmkārt, par milzīgu tā vai citu uzņēmumu projektu vai peļņu. E, jūs dzirdējāt izklāsts par fiskalitātes projektu. Ir runa tieši par to, lai multinacionāli uzņēmumi nevarētu izsprukt no nodokļu nomaksas, lai nevarētu izmantot dažādas žonglēšanas ar nacionālajām likumdošanām. Jūs vēlaties cīnīties pret agresīvu fiskalitāti. Tā ir darbības plāna būtība, un es ceru, ka parlamentā būs šajā sakarā vienprātība. jo uzņēmumiem bija iespējas dažādi žonglēt ar neskaidriem likumdošanas noteikumiem, un bija uzņēmumi Eiropā, kas maksāja visai maz nodokļu. Ir jāmaksā nodokļus visiem. Otrā lieta par investīcijām. Tam ir domāts konkrēti arī Junker plāns. Eh, investīcija plāns pats par sevi nav panacēja, bet tas ir vērsts uz infrastruktūru projektiem un MVU. Līdz ar to ļoti liela daļa ir veltīta šiem PME. Delīna kundze. Jautājums izskanēja citā kap, eh, par citu kapacitāti, par finanšu kapacitāti Eirozonai. Un tas ir jāpatur debatēs. Pēc tam būs skaidrs, kā to izmantot, bet Tomēr šī doma ir prātā jāpatur. Visbeidzot, Balasts kungs runāja par dažādām prioritātēm. Mēs pie kā strādājam? Mēs strādājam pie e, izēja materiāla, ko mēs devējam par reformu nacionālajie plāni. Mēs paredzam, ko ir. Strādājam pie tā, ko paredzējušas ir dalība valstis Francijas gadījumā. Es, piemēram, esmu atgājis no Francijas politikas. Un domāju, ka mēs ņemam vērā tās reformas, ko ir izvēlējusies Francijas valdība, lai tās bagātinātu, lai tā turpinātu uzsākt to kursu. Like thank... Es gribētu pateikties eh, viceprezidentam Dombrovskim un eh, komisāriem Taisanam un Muskavisī eh, par auglīgo sarunu, viedoklu apmaiņu ar parlamenta deputātiem piecu prezidentu ziņojumā ir priekšlikums padziļināt viedokļu apmaiņas ar parlamentu komisiju un citām institūcijām Eiropas semestra ietvaros, eh, un arī ir pieminēts parlamenta lomā starp institūciju eh, vienošanās, tā kā mēs eh, tiecamies arī tālāk īstenojot pusgadu uzdevumus sekot labākiem pārvaldes, pārvaldības principiem un īstenot eh, šādas te eh, sazobas. Komisija pat labam īsteno eh, komplekso politiku, tā tagad sākas, un mēs redzam pirmos rezultātus mums ir nepieciešams, protams, turpināt eh, darbu, eh, gan politiku koordinācijas, gan plāna rezultātā, gan arī eh, centošies no saņemt reitingu trīs sociālajā politikā. Mums ir patiešām ir jāsadarbojas, lai uh, sasniegtu nospraustos mērķus un izmantotu noteiktos instrumentus. Protams, ka ir vajadzīgs daudz pārdomāt, bet mūsu ziņojums par to balsojums būs rītdien, un tā ir laba bāze, lai panāktu spēcīgu, spēcīgāku, labāku pārvaldību. Paldies jums visiem! Paldies, ka priekšsēdētāji, paldies, ka jūs bijāt šeit, bet mūsu komitejas sēde turpināsies, darba kārtībā ir palikuši divi punkti. Mēs esam gandarīti tomēr, ka uh, mums bija iespēja uh, šeit šai uzklausīšanai, jo cīņa par ekonomiku, cīņa par darba vietām, tā kā šī ir īstā vieta, lai par to runātu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Divas minūtes pārtraukums un tad nākamais darbs kārtības punkts.